Kolēģi, dāmas un kungi, saka priekšstādātājs, sāksim darbu, lūdzu. Sākšu ar to, ka atgādināšu, ka vakardienas koordinātora sanāksmes protokols jums ir izdalīts kā parasti. Pāriesim pie 12. darba kārtības punkta. Tā būs elektroniskā balsošana. Sāksim balsot par eh, Janika Žadū ziņojumu starptautiskās tirzniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā. Tad eh, balsosim par katru grozījumu atsevišķi. Jums visiem ir jūsu balsošanas karte? es ceru. Viss kārtībā. Nu, labi, tad sāksim balsot. 15. grozījums, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Orģinālais teksts, pirmais pāns, dalītais balsojums. Tātad pirmā daļa pirmajā rindkopā. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Balsojam par otro daļu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sešpadsmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 17. grozījums, mutiskais grozījums, vai kāds ir pret šī mutiskā grozījuma iesniegšanu, neviens nav pret. Kas ir šī grozījuma autors? Glatfeldera kungs, saka priekšsēdētājs. un tas aizstāja vārdu supporting by, supporting ar vārdu subsidizing. Atbalstīt, subsidēt. Kas ir par to? Pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums. Tas tika atcelts. Kompromisa grozuji, grozījums. Man šī grozījuma nav, saka priekšstādātājs. Can we have the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 Uh, those in favor? Against? Abstentions? Let's check. I'm not sure. Vote, vote is open. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Klaus? Klaus? Balsojums beidzies. Grozījums tik pieņems. 19. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Otrais pants, dalītais grozījums, eh, pirmā daļa, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par otro daļu. Kas ir pār? pret, atturas pieņemts. Divdesmitais grozījums, lūdzu, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Trešais pants, kas ir par, pret pret, atturas. Neesmu pārliecināts, pārbaudosim, pārbaudīsim elektroniski par trešo pāntu lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Adopted. Um. Pieņemts. 21. grozījums - dalītais balsojums. Mutiskais grozījums tas ir. Divdesmit pirmais grozījums, lai aizstātu vārdu pēc vārdus PTO ar starptautiskie. PTA WTO are international. Stresses that new international rules should be adopted Tātad šis ir mutiskais grozījums, vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Labi, tad balsosim, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums Trešais kompromiss grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. Divdesmit ceturtais grozījums. Ā, tas atkrīt. Labi, 25. grozījums, kas ir pār, pret, apturas, pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Devītais pāns. Oriģinālais teksts, dalītais balsojums. Tad balsojam par pirmo daļu. Par, pret, atturas, pieņemts par otro daļu, par, pret, atturas, pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tā 31. grozījums ir noraidīts. 32. grozījums. Vai kāds iebilst pret šo motisko grozījumu? Neiebilst neviens. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet runātāji. Es atvainoju, šis mutiskais grozījums ierosina svītrot vārdu perverse. Tad Tātad tur būtu, ka no incentives and unintended consequences are generated. Labi, saka priekšstādājs, kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trīsdesmit trešais grozījums, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums par. Tātad, kas ir par? Vēlreiz saka priekšsēdētājs. Vēlreiz lūdzu. Kas ir par? Pret atturas noraidīts. Vai mēs varētu to pārbaudīt, saka Dārpmuta kungs? Jā, protams, saka priekšsēdētājs. Tā tad balsojam elektroniski par 34. grozīm. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 5. kompromisa grozījums. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 38. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Orģinālais teksts 9. pantā, dalītais balsojums, pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par otro daļu, par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 42. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Orģinālais teksts 22. pāntā dalītais balsojums, balsojam par pirmo daļu, par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par otro daļu, par, pret, atturas, pieņemts. 24. pantā teiks, uz kur attiecas 43. grozījums. Tātad balsojam par 43. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. 44. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Orģinālais teksts 25. pantā, grozījums no ECR grupas, tātad balsojums par piecām atsevišķām da daļām. Ak tā, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Tātad tagad balsosim par oriģinālo tekstu 26. pantā. Dalītais balsojums par trijām daļām. Pirm, par pirmo daļu, par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par otro daļu par pret atturas pieņemts. Balsojam par trešo daļu par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas noraidīts. Orģinālais teksts 28. pantā dalītais balsojums par četrām atsevišķām daļām. Balsojam par pirmo daļu par pret atturas pieņemts par otro daļu par pret atturas pieņemts par trešo daļu par pret atturas pieņemts par ceturto daļu par pret atturas pieņemts 47. balsojums par, 47. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Orģinālais teksts 29. pantā, dalītais balsojums par divām daļām, par pirmo daļu, par, pret, atturs, pieņemts, par, par otro daļu, par, pret, atturs, pieņemts. 48. grozījums par, pret, pret, atturas, noraidīts. Lai mēs varētu to pārbaudīt, lūdzu, kā saka no zāles. Jā, protams, saka priekšsēdētājs. 48. balsojums, uh, grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. Balss, 49. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Orģinālais teksts 31. pāntā dalītais balsojums dalīts trijās daļās par pirmo daļu, kas ir par, pret, atturs pieņemts, balsojam par otro daļu, par, pret, atturs pieņemts, par trešo daļu, par, pret, atturs pieņemts. Orģinālais teksts 32. pāntā Es atvēju, jā, 32. pantā saka priekšstādātais dalītais balsojums par pirmo daļu par, pret, atturs pieņems, par otro daļu par, pret, atturs pieņemts. Ordinālais teksts 33. pantā. Dalītais balsojums, tas ir dalīts četrās daļās, balsojumi par pirmo daļu par, pret, atturas pieņems Balsojam par otro daļu pār, pret, atturas, pieņems. Balsojam par trešo daļu par, pret, at, par, pret, atturas, pieņemts. Un par pēdējo ceturto daļu par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 51. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērumi. A apsvērums. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret pret atturas noraidīts. Pirmais kompromisa grozījums attiecībā uz B apsvērumu par pret atturas pieņemts. Ordinālais teksts B apsvērumā dalītais balsojums. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs tie visi atkrīt, tātad mēs pārējam pie ceturtā grozījuma. Jums ir taisnība, saka priekšsādātājs. Mēs pārējam pie septītā grozījuma. Dalītais grozījums par pirmo daļu, par, pret, atturas, pieņemts. Par otro daļu balsojam, par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromisa grozījums, kas ir saistīts ar C apsvērumu pār, pret, atturs pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts 12. grozījums. Tas ir mutiskais grozījums. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Mutiskais grozījums aizstās pēdējo daļu šai, šai tekstā and tiks aizstāts ar but. Un būs šādi. Significantly increasing production costs. Let's vote. Tā tad balsosim par šo grozījumu tagad. Kas ir par? Pret. Atturas noraidīts. Ordinālais teksts E apsvērumā dalītais balsojums par pirmo daļu, kas ir par, pret, atturas noraidīts par otro daļu par, par pret, atturas. Nē, esmu pārliecināts. Saka priekšstādātais pārbaudīsim elektroniski, tātad otrā daļa oriģinālajam tekstam E apsvērumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. Un visbeidzot, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Attīstības komitejas grozījumi. À, te ir balsojums par visiem grozījumiem kopā. Vai kāds iebilst pret to? Jā. Kāds iebilst? Labi, tad balsosim atsevišķi. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sestais, sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par À, bija tagad uh, iemesls, kāpēc tika ierosināts dalīties balsojums ar priekšsēdētāju tātad pret pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Un pēdējais balsojums. Kristofer Fjellner kungs, lūdzu vārds jums. Tagad es jūtos tā kā Šulsa kungs plenārsēdē, bet es gribētu informēt savu grupu, lai viņa atturas šajā balsojumā. Man šķiet, ka tas bija Šults, kurš uh, kuram tāda situācija bija plenārsēdē, vai ne? Labi, nav nekādu problēmu, saka priekšsēdētājs. Elektroniskais balsojums par visu ziņojumu, grozīto ziņojumu. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Un ziņojums tika pieņemts. 14 par, 4 pret, un 8 atturas. Now, let's move to the votes of the draft. Labi, tālāk pārējām pie balsošanas par Tokija Saifī ziņojumu projektu par cilvēku tiesības un sociālajiem un vidas standartiem starptautiskās tirzniecības nolīgumos. Divdesmitais grozījums, kurš pār? Pret? Atturs? Norēdīts. Pirmais kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 24. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 25. grozējums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 27. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 29. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Trīsdesmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit pirmais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Trīsdesmit otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 30. Trīsdesmit sastais grozījums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk otrais kompromisa grozījums. Kurš par? Pre, pret? Atturs? Pieņemts. 39. grozījums. Par? Pret? Atturs? Norēdīts. Trešais kompromisa grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 44. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 46. grozījums, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. 47. grozējums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 48. grozējums. Kurš par, pret, atturs, noraidīts. 51. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 52. grozījums. Par. Pret. Atturs. Norādīts. 53. grozījums. 53. grozījums. Par. Pret atturs, noraidīts. Pārbaudam elektroniski 53. grozējums. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozējums, kurš pār, pret, atturs pieņemts. 55. grozējums, kurš par, pret, atturs pieņemts. 56. grozējums, kurš par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski 56. grozējums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Tātad noraidīts. Tālāk 57. grozījums par pret atturs noraidīts. 58. grozījums par pret atturs noraidīts. 59. grozījums par pret atturs norādīts. Ceturtais kompromisa grozējums par, pret, atturs pieņemts. Piektais kompromisa grozējums par, pret, atturs pieņemts. 64. grozījums par, pret, atturs norādīts. Garage. Ah, yes. Let's move to the votes of the recitals. Labi, pārējām tālāk pie apsvērumu daļas punktiem. Septītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturs norēdīts. Tālāk jauns apsvērumtais punkts AA mums ir mutiskais grozījums. Balsojām par pirmo mutisko grozījumu, kurš ir jūsu izdevums materiālos, tā kā to nelasīšu. Kurš par? Pret? Atturas. Norādīts. Es atvainojos pieņemts. Devītais grozījums par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums. Nē, pārbaudīsim lūdzu devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot rejected. Please, raise your hands. Lūdzu, paceliet rokas, saka priekšsēdētājs. Labi, tālāk desmitais grozījums, kurš par, pret, atturas norādīts. 11. Es atvainojos, sastais kompromisa grozījums, kurš par, pret, atturas Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, tā kā desmitais grozījums netika pieņemts, mums ir jābalso par 11. grozījumu. Tātad balsojam par 11. grozījumu par, pret, atturs, pieņemts. Sestais kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 12. grozījums atsaukts. D apsvēruma daļas punkts ir Otrais mutiskais grozījums, vai kāds ir pret to? Bet balsosim, kurš par? Against. Pret, atturs, pieņemts. Tālāk 14. grozījums. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 15. grozījums, kurš par, pret, atturas norēdīts. 16. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 17. grozījums Dalītais balsojums. Balsojam par pirmo daļu par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 17. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozējums par, pret, atturs pieņemts. Kompromisa grozījums numur 7 par, pret, atturs pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturs norādīts. Piektais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Sastais grozījums par, atturas, es atvainojos, saka priekšsētājs, pret, atturs pieņemts. Tālāk ārlietu komitejas ierosinātie grozījumi. Un mēs tagad skatām sesto punktu. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Astotais punkts par? Pret? atturas norādīts. Devītais punkts par pret atturas norādīts. 14. punkts. Dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturs pieņemts otrā daļa par pret atturs norādīts. Tālāk 15. punkts par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 15. grozījums AFET komiteja. Sākam balsot. Debatīs klausīt. Balsojums beidzies. Norādīts. 17. grozījums par pret atturs norādīts. 19. grozījums par pret atturs norādīts. Divdesmitais grozījums par pret atturs norādīts. Tālāk nodarbinātības un sociālo lietu komitejas grozījumi. Sastais punkts par pret atturs norēdīts. Septītais grozījums par septīto punktu par pret atturs norēdīts. Tālāk devītais grozījums par pret atturs norēdīts. Desmitais par pret atturs norēdīts. Un visbeidzot 11. par pret atturas pieņemts. Vai varbūt mēs varētu saskaitīt, eh, eh, cik ir eh, locekļu katrā, cik ir deputāti katrā grupā, jo man šķiet, ka Tautas partijā ir eh, desmit, nevis vienpadsmit. Tā varētu būt, saka, priekšsādāt. Ja mums būtu kāda lieka balss, tad mums tas parādītos šeit elektroniskajā sistēmā un mēs tos reiz pamanītu. Bet jebkurā gadījumā paldies par jūsu komentāru un piezīmi. Tālāk NV komitejas ierosinātie grozījumi. Sastais punkts. par pret atturs norādīts. 11. punkts par pret atturs pieņemts. 16. punkts, kurš par pret atturs pieņemts. 17. punkts par pret atturas pieņemts, 18. pār pret atturas pieņemts. Tālāk deve ierosinātie grozījumi. Otrais punkts. Par, pret, Atturs. Lūdzu, atkārtosim par. Pret. Atturs pieņemts. Tālāk trešais punkts, kurš par. Pret. Atturs noraidīts. Ceturtais grozījums par ceturto punktu par pret atturs norādīts. Tālāk piektais punkts par pret atturs norādīts. Sastais punkts par pret atturs norādīts. Septītais punkts atkrīt, jo 46. grozījums tika pieņemts, tālāk 8. punkts par pret atturs pieņemts. Desmitais punkts par pret atturs noraidīts. Un 12. punkts par pret atturs pieņemts. Noslēguma balsojums par šo ziņojumu ar grozījumiem. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 28 nobalsojuši, 22 par, 2 pret, 4 atturējušies. Apsveicu referenti ar panākumiem. Move to <clears throat> the vote of the <clears throat> Kristofer Fjellner. Can, can I please urge? Fjellnskungs, priekšsēdētāji lūdzu balsosim ātrāk, jo divi ziņojumi vienas stundas laikā nav tas labākais, ko šī komiteja varētu sasniegt. Man šķiet, mēs varam labāk. Priekšsēdētājs, jā, es varētu to darīt, bet lūdzu celiet rokas, tad, kad es lūdzu balsot, un nākamreiz izniedziet mazāk grozījumu, tad ies ātrāk. jo man ir 105 grozījumi šim ziņojumam. Kā jums šķiet, mēs varam to izdarīt 5 minūšu laikā? Es piedāvāšu savu krēslu jums, lūdzu. Vadiet balsošanu. Varbūt mēs varam balsot blokā par visiem grozījumiem kopā. Nu labi, tad sāksim balsot uh, par Uzņēmumu sociālo atbildību starptautiskās izniecības līgumos referents Harlens Dezirs. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 47. par, pret, atturs noraidīts. Pārbaudām 47. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts tātad 47. grozījums tālāk. 48. grozījums dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturs pieņemt. Otrā daļa par pret atturs norādīts. 49. grozījums par pret atturs norādīts. 50. grozījums par pret atturs pieņemts. 51. par pret atturs pieņemts. 52 grozījums par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 52. grozījums. Sākam balsot. Vauties. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromisa grozījums, kurš par kompromisa grozījums numur 5. Saka priekšsēdētājs. 53. 53. I'm sorry. Yes. 53. 53. Yes. 53. Uh, 53 in favor. 53. grozījums par pret atturs pieņemts. 54. grozījums par pret atturs pieņemts. 55. grozījums par pret atturs pieņemts. 56. grozījums par pret atturas noraidīts. 57. grozījums pār pret atturas. Nes pārliecināts, pārbaudīsim elektroniski 57. grozījums. Sākam balsot. The vote is closed and result is rejected. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts. 59. grozījums par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas noraidīts. 62. grozījums par pret atturas noraidīts. 63. grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 63. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 67. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 68. par, pret, atturas pieņemts. 69. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Septītais kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 71. par pret atturs noraidīts. Septiņdesmit trešais grozījums par 73. grozījums atkāro, atkārto priekšsēdētājs par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. 75. grozījums Labi, pārbaudīsim 74. grozījumu. Sākam balsot, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. kompromisa grozījums par pret pret, atturas, pieņemts. Septiņdesmit sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromisa grozījums. Labi, pārbaudīsim 76. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 80. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 82. grozījums par pret atturas noraidīts. 83. grozījums par pret atturas pieņemts. 84. grozījums. Tas tagad ir atkritis, saka priekšsēdētājs. Tātad desmitais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 90. grozījums par pret atturas pieņemts 91. grozījums. Ja jūs vēlaties pārbaudīt 90. grozījumu, labi, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts 91. grozījums par pret atturas pieņemts izsaukumi no zāles. Labi, pārbaudīsim 91. elektronu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. grozījums. Pār, pret, atturas pieņemts. 94. grozījums par pret atturas Neesmu pārliecināts, saka priekšstādātājs, pārbaudīsim. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es nebiju pārliecināts priekšsēdētājs. 95. grozījums par pret atturas noraidīts. 96. grozījums par pret atturas pieņemts. 97. grozījums par pret atturas pieņemts. 98. 97. Jūs vēlaties, lai mēs to pārbaudām? Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņdesmit astotais grozījums par. 98. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 11. kompromisa grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 100. grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 101. grozījums pār, pret, tad pret, atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 101. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es atvainojos, ka priekšsēdētājs tas ir pieņemts. 102. grozījums par, pret. Visi ir balsojuši pret atturas, labi, pārbaudīsim. 102. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 103. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 104. Ceturtais. Jā, jūs vēlaties pārbaudīt. Labi, pārbaudīsim 103. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 104. grozījums pār. Pret. Atturas pieņemts. 105. grozījums par. Pret atturas pieņems. Pirmais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Apsvērumi. Jaunais apsvērums, 11. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 12. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par 17. par pret atturas pieņemts. Ak tā, noraidīts, saka priekšsādātājs. Labi, pārbaudīsim, balsojam par 17. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromisa grozījums. Kom, kompromis. Otrais kompromisa grozījums par pret. Lūdzu, paceliet savas rokas. Tā tad otrais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts, 22. grozījums par pret atturas pieņemts, 23. grozījums par pret atturas pieņemts, 24. grozījums par pret atturas pieņemts 25. grozījums par pret atturas pieņemts 27. grozījums par pret atturas noraidīts 28. grozījums par pret atturas pieņemts Labi, pārbaudīsim 28. grozījumu, sākam balsot. Vienas balss trūkst, viens balsotājs nav klāt, nu labi, balsojums beidzies, pieņemts. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 31. grozījums par pret atturas pie noraidīts. 34. grozījums par pret atturas nu, pieņemts. 35. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 36. mutiskais grozījums, ko iesniedzis pats referents, vai kādi iebildumi pret mutisko grozījumu nav. Labi, tātad balsosim par to. Par, pret, atturas, pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 4 kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 41. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 43. par, pret atturas pieņems 44. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piept Piektais grozījums par pret atturs pieņemts. Sestais grozījums par pret atturs pieņemts. Septītais grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais grozījums par pret atturs pieņemts. balsojums par visu kopā, par visu bloku no Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas. Tā tad izskanēja priekšlikums balsot par visiem grozījumiem kopā, izņemot tos apsvērumus, par kuriem mēs jau balsojam. Tas nozīmē B apsvērums, G apsvērums un desmitais punkts. Vai jūs piekrītat balsojumiem blokā? Nē, nu labi, saka priekšsēdētājs. Tātad jūs gribat, lai es balsoju, lai es vadu balsošanu ātrāk? Tātad balsojumam, balsojam blokā par visiem apsvērumiem. Par visiem apsvērumi izņemot tos, par kuriem mēs jau balsojam. Tātad balsojam blokā par visiem apsvērumiem. Par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pa punktiem. Pirmais punkts par pret atturs pieņems. Otrais punkts par pret atturs pieņems. Trešais punkts par pret atturs pieņems. Ceturtais punkts par pret pret atturas pieņems. Piektais punkts par pret atturas pieņems. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais punkts par pret atturas pieņemts. Astotais punkts. Pa, septītais punkts. Pārbaudīsim to. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts par pret atturas pieņemts. Devītais punkts par pret atturas pieņemts. Desmitais punkts par. Ak tā, par to mēs jau balsojam. Labi, vienpadsmitais punkts par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pār, 4 pret. Apsveicam Alanu Dezīru. Tātad 15. darba kārtības punktu mēs esam atlikuši vēlāku laiku. Un līdz ar to balsojums ir beidzies. Liels paldies par jūsu sadarbību. Mums te bija <laughs> simtiem grozījumu. Tagad pārējām pie 18, 19 un 20 punkta. Tos mēs skatīsim visus kopā. Lūdzu, klusumu. Tie, kas vēlas dodies, doties prom, lūdzu, dariet to pēc iespējas eh, ātri. Un tie, kas te turpina runāties, esiet tik laipni un pārtrauciet sarunas. Dārgie kolēģi, man nepieciešama jūsu uzmanība, lūdzu, beidziet runāties savā starpā. So, points. Tātad 18., 19. un 20. darbkārtības punkts tiks skatīt kopā Eiropas Savienības un Marakas nolīgums, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu. Strīdu izšķiršanas mehānismus, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumā, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas kopienu Jordāniju, un strīdu izšķiršanas mehānismus, kas jāpiemēro strīdiem atbilstoši tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Viņasjūras reģionu valsts nolīgumā, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas kopienu un Ēģipti. Tātad Eiropas un Viņasjūras reģionu valstu nolīgumos ir noteikumi kas paredz liberalizēt uh, tirzniecību ar precēm. Un te pārsvarā valda diplomātiska pieeja, kas līdz šim ir bijusi neefektīva, jo to viegli vieri var bloķēt tā puse, pret kuru ir, uh, ir iesniegts sūdzība. Tātad kopš 1999. gada tika paredzēts izveidot šo strīdu risināšanas mehānismu, ņemot vērā visjaunākos uh, nolīgumus, uh, kas noslēgti starp Eiropu un Vidusjūras reģionu valstīm. Tas attiec uz Maroku un Jordānu, Jordāniju. Tie tagad uh, ir jāapstiprina Eiropas parlamentā pirms tie var stāties spēkā. Tā kā šie trīs jautājumi saistīti, mēs tos apspriedīsim visus kopā. Katram referentam, protams, būs iespēja izteikties par savu ziņojumu. Mums ir trīs referents - Džordžs Savins Kūtas par Maroku, par Jordāniju, Emīlija Menendes un par Ēģipti Žanluka Susta. Un tie visi ir no sociāldemokrātu grupas. Tātad es došu vārdu katram no viņiem, un pirmais būs Džordžs Kutašs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šiem ievadvārdiem! Kā jau jūs teicāt, ka Eiropas parlamentām ir jādod piekrišana sarunām par strīdu atrisināšanas mehānismiem ar Marokas karalisti, kas attiecās tieši uz tirniecības normām. Un šī priekšlikuma mērķis ir uh, Eh, pastiprinātu drošību un tirzniecības eh, attiecību paredzamību, izveidojot strīdu atrisināšanas mehānismu ar efektīvām procedūrām un noteiktiem stingriem laika termiņiem. Kā jau jūs pieminējāt, patreizējās eh, strīdu izšķiršanas iespējas galvenokārt atrobežojas ar diplomātiskajiem instrumentiem un šo, šos procesus var ļoti viegli bloķēt tā puse, kur ir pret. Lai uzlabot šīs kopējās attiecības ar vidusjūras reģionu valstīm. 24. februārī 2006. gadā komisija uzsāka sarunas ar parlamentu par vidusjūras eh, reģionu valstīm šī jautājumā. Sarunas ar Maroku noveda pie līguma projekta, kas eh, tika apspriests arī 29. decembrī 2009. gada, 9. gadā. Un Tas attiecās uz patreizējās brīvās tirzniecības nolīgumu konkrēto nodaļu, un tas attiecās uz gadījumiem, ja strīds ir radies pārkāpjot Eiropas Savienības Marokas asociācijas nolīgumu otrās sadaļas pārkāpumu attiecībā uz industriālajiem lauksainicības dzīvesaimniecības produktiem, izņemot pāntu par antidempingu pasākumiem. Tas paredz iespēju atrisināt strīdus ar konsultācijas un starpniecības palīdzību piesaistot uh, arī šķīrēju tiesu. Tie ir noteikumi par caurskatāmību un attiecībām ar PTO strīdus atrisināšanas sistēmu. Paldies! Emiliju, Emiliju Menendez un... Tālāk Emilio Menendez kungs par Jordāniju. Priekšsēdētāji, kungs, paldies. Kā jau ir ticis minēts, šie trīs punkti, šie trīs argumenti un šie temati ir ļoti saistīti. Iepriekšējais runātājs jau pilnīgi visu ir pateicis, jo būtībā temats ir ļoti līdzīgs, tāpēc nebūtu vērts atkārtot vēlreiz to pašu, ko teica Kutaškungs. Būtiski ir tikai tas, ka šajā gadījumā par nākamajā dokumentā mēs runājam par Jordāniju. Tāpat arī nākamais temats par izcelsmes norādēm. Skaidrs, ka ir ļoti būtiski šos, šo proces, šos procesus um, pareizāk vadīt. Mēs tos uzsākām Barcelonā, un vidusjūras jautājumi ir ļoti svarīgi. Taču šobrīd ir diezgan daudzi sarežģījumi radušies uh, um, tieši šajā um, saskaņošanas procesā, un tāpēc būtu ļoti svarīgi izveidot šos vienotos instrumentus. Katrā ziņā šie dokumenti ir saistīti ar to, kas arī no, nolemts Pasaules tirdzniecības organizācijā. Mēs esam uh, noteikti apmierināti ar rezultātu, un šeit, un tātad par šo līgumu būtu jāleņ pozitīvi. Tagad, Jā. un tagad došu. Un tagad došu vārdu Džanam Lukas Usta par Grieķiju. Jā, iepriekšējais runātājs arī visu ir vēl vairāk paskaidrojis. Es gribētu vienīgais atgādināt, ka ar Ēģipti uh, Mēs jau pabeidzām sarunas 2006. gadā, mēs runājam šeit par līgumu, kurš ir saistīts ar tādiem mehānismiem, ko mēs jau esam pielietojuši Eiropas Savienībā attiecībā uz tirdzniecību. Līdz ar to šis līgums norāda būtībā uz jaunām vienkāršākām procedūrām, kas saistīts ar šķīri tiesas kolēģijas izveidošanu un šķirē tiesas dažādiem ziņojumiem. Uh, būtībā um, mēs virzamies pareizajā virzienā. Ir svarīgi, lai šie instrumenti patiešām pēc tam arī tiktu lietoti praksē. Un nevienmēr tas arī ir līdz šim noticis. Tāpēc es ļoti ceru, ka uh, pēc diplomātiskās pieejas mēs atrastu arī tos tiešām šīs, šos praktiskos instrumentus, ar kuriem uh, mēs varētu cīnīties ar dažādiem šiem tirdzniecības jautājumiem. Paldies! Paldies, pirms es dodu vārdu pārējiem komitejas deputātiem, uzklausīsim komisijas pārstāvu Sofiju Muņos kundze. Vārds tiek dots jums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, man nav daudz ko piebilst, jo šķiet, ka iepriekšējie runātāji. Uh, arī jūs pats jau izklāstījāt lietas būtību, kā jau jūs norādījāt šo strīdu izšķiršanas mehānismu, iekļaušana asociācijas nolīgumos ir ļoti svarīgs solis. Mm, Eiropas un Vidusjūras reģiona tirzniecības attiecību pilnveidošanā. Un mēs jau sarunās esam norādījuši minētajām valstīm, ka mēs e, strādājam pie tā, lai piešķirtu šīm valstīm e, šo īpašo status, tad tam ir nepieciešamas efektīvas ieviešanas procedūras. Un e, šī nolīguma noslēgšana ar minētajām trim valstīm noteikti būs solis šajā virzienā. Paldies! Thank you, and now... Paldies, un tagad es dodu iespēju it, izteikties arī ēnu referentiem. Pablo Falbas no Tautas partiju grupas. Paldies, priekšsēdētā kungs, tikai ļoti īsi vēlos komentēt. Es atzīstu, ka Eiropas uh, Tautas partija ir noteikti par šo nolīgumu, lai atrisinātu visus strīdus gadījumus. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Ja nē, tad paziņoju, ka nākamreiz šie ziņojumi tiks skatīti nākamā gada janvārī. Paldies visiem! Un tagad pāriem pie 25. punkta darba kārtībā par reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģionu preferenciālajiem izcelsmes noteikumiem. Referents ir Emilio Menendes kungs. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Es gribētu atgādināt, ka pagājušā gada decembrī Eiromeda tirdzniecības ministri apstiprināja konvencijas projektu par Eiropas un uh, vidusjūras reģionu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem. Uh, un šai sakarā Eiropas komisija prasa parlamentu atkārtot piekrišanu. Konvencijas nolūks ir aizstāt to procedūru, kas patreiz balstās uz divpusējiem protokoliem un ieviest vienotu tiesisko instrumentu reģionālās konvencijas formātā. Sākotnēji priekšlikuma bija paredzēts stāties spēkā nākamā gada sākumā, bet diskusijas par šo konvenciju joprojām turpinās padomē. Uh, un tādēļ visticamāk šādu grafiku ievērot nebūs iespējams. Bet tad mums iekšēji notiks eh, šī viedokļa apmaiņa par šo priekšlikumu, un tad, kad būs oficiālais padoms lēmums, tad varēsim virzīties tālāk. Un tagad došu vārdu Emilio Menendez kungam. Gracias de nuevo, presidente. Bueno. Vēlreiz paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jau esmu teicis, šis priekšlikums no padomas puses ir saistīts ar to, lai sasniegtu progresus uh, vidusjūras attiecībās. Šī padome ir saistīta arī ar sadarbības attīstīšanu un šis izcelsmes kumulācijas sistēma katrā ziņā pozitīvi ietekmēs tirzniecības apmaiņu vidusjūras un Eiropas Savienības kontekstā. Ir būtiski uzsvērt, ka izcelsmes kumulācijas sistēma ir e, saistīts ar ļoti daudziem līgumiem, galvenokārt divpusējiem nolīgumiem starp valstīm. Tieši tāpēc mērķis ir mainīt visus šos e, protokolus, un ievies tikai dažus dokumentus. Līdz šim sistēma bija diezgan haotiska. Tā tieši tāpēc ir šis padomas priekšlikums, kas ir vērsts uz to, lai būtu panākta sinerģija, lai būtu tikai viens juridisks uh, mehānisms, kuru mēs varētu izmantot un kas ļautu mums attīstīties. Tomēr es domāju, ka ir Vēl joprojām mēs gaidām padomes precizējumus daudzos jautājumos šī nolīguma sakarā. Pagājušajā gadā tiešām tirzniecības ministri Briselē tikās, un uh, tomēr vēl nekādi precīzi rezultāti nav sasniegti. Ir svarīgi par šo tematu runāt, lai arī padomes paziņojums vēl joprojām nav oficiāls šis ir temats, ir, nav ļoti jūtīgs uh, mūsu politiskajām apvienībām. Tieši tāpēc uh, droši vien uh, tas ir svarīgi, lai mēs ar šo nolīgumu varētu um, turpināt starptautisko sadarbību tirzniecībā. Komisiju, lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsētājiem. Komisija ir veikusi visu nepieciešamo šīs konvencijas eh, pieņemšanas sagatavošanai, kā jau es jūs zinat, mēs bijām iecerējuši, ka šī konvencija varētu stāties spēkā nākamā gada sākumā, bet tā kā bija problēmas ar Kosovas stāvokļu definējumu, tad eh, šis eh, laikgrafiks nedaudz ievilkās. Uh, Šī konvencija ir ļoti svarīga tādēļ, ka Rietumu Balkānu valstis jau četrus gadus ir gaidījušas uz to, lai tās tiktu iekļautas PAM Eiropas kumulāciju sistēmā. Un mēs patreiz saskaramies ar problemātisku situāciju, kas, ar ko nāksies saskarties atkal, 11. novembrī, kad tiksies Eiromeda tirzniecības ministri, un tad vidusjūras reģiona dienvidu valstu tirzniecības ministri gribēs zināt, kāds progress ir panākts konvencijas sakarā. Referents šo situāciju ir ļoti korekti atspoguļojis, jo mēs vispirms vienkāršosim tirzniecības noteikumus, jo patreizēji labākie tirzniecības noteikumi ir novecojuši arī tīri no tehnoloģiskā viedokļa. Bet, kā es teicu, mēs gaidīsim, kamēr tiks pieņemta Pan-Eiropas konvencija, lai šo procesu vienkāršot. Un, kā es teicu, tā ir tāda visai stingra prasība, ko mēs saņēmām no vidusjūras reģiona dienvidu valstīm, un, kā es teicu, tas ir saistīts ar Rietumu Balkānu valstu situāciju. Es ļoti ceru, ka mēs drīz varēsim atsākt sarunas par šo politisko aspektu, kas neļauj pieņemt konvenciju. Un mēs ceram, ka konvencija stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties? Helmut Šulc kungs, lūdzu. Saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Šulc kungs. Uh, Daži specifiski jautājumi par to, kā tika kavēta reģionālā sadarbība dažā, no dažu valstu puses, jo īpaši no Eiropas Savienības valsts puses. Runājot par eh, ierosinājumu, tad es gribu uh, uzdot šādu jautājumu. Tika, tur parādās tāda apvienotā komiteja, kas tiks izveidota Vai e, šāds jaunājums attieksies tikai uz vidusjūras reģionu? Otkārt, es saprotu, ka šī apvienotā komiteja darbosies uz vienprātības pamata, bet 5. pāns 4. punkts norāda uz to, ka viens, e, viena e, locekļa pretbalsojums nedrīkst bloķēt kāda jauna locekļa pieņemšanu. Vai jūs varētu Uh, pamatot, kāpēc šāds izņēmums. Un treškārt, vai šajā regulējumā ir paredzēts, ka nebūs iespējams precēm, kas nāk no Palestīnas teritorijas, izmantot šīs preferences. Pēdējās nedēļas laikā mums Euromed bija balsojums, un tur es norādīju, ka tas būtu labs Eiropas Savienības ieguldījums, ja tā pavērtu savu tirgu Palestīnā ražotajām precēm. Tas arī dotu iespēju Palestīnas eh, tautai dzīvot pašai no saviem ražojumiem. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs, pirms es eh, dodu vārdu atkal komisijai atbildēt. Uz šo jautājumu varbūt vēl kāds no komitejas locekļiem grib uzdot jautājumu. Nē, labi, tad atgriezīsimies pie komisijas. Vai jums ir kaut kas atbildams uz šiem jautājumiem, lūdzu? Jā, es mēģināšu. Jo, diemžēl, šie kolēģi, kas tieši nodarbojas ar šiem jautājumiem, kas ir arī eksperti, šīs konvencijas ziņā nav ieradušies. Jā, jums ir taisnība, saka priekšsēdātājs. Man te bija norādes, ka komisija pārstāvēs citi cilvēki, bet, nu labi, varbūt tomēr mēģiniet. Jā, turpina komisijas pārstāv, runājot par jauno dalību valstu jauno locekļu iekļaušanos un par šo bloķēšanas iespēju. Man ir tāds iespējas, ka pašreizējais teksts konvencijā tika ļoti uzmanīgi apspries, lai izvairītos no šāda bloka iespējas. Un tur tiešām bija konsens mīnus viens, un līdz ar to tas uh, neļāva jebkādu bloķēšanas iespēju. Un vēl ir jautājums, kur, ja es saprotu pareizi, eh, būtībā tas ir par eh, juridiskajiem ietvariem Palestīnā. Šī konvencija nemaina pašreizējo situāciju. Preces tiek eksportēts uz Eiropas Savienību, uh, un tā saucamais tehniskais instruments nozīmē to, ka tiem netiek piemērotas tehniskās preferences. Ja jūs runājat par šo preču izcelsmi, tad tur ir zināma neskaidra situācija ar marķējumu. Šī konvencija nelabo šo situāciju tā nepadarīs skaidrāku ainu, vai, vai, šie, vai šī prece nāk no Palestīnas vai no ebreju apmetnēm. Un tas ir tā, tāpēc, ka Palestīnas pašvaldība vēl nav īstenojusi Euromed protokols, un tā tad tas būs iespējams tikai tad, kad Palestīnas pašvaldība parakstīs šo protokolu, un tad būs iespējams iekļauties tirzniecībā ar citām dien, vidusjūras dienvidu valstu uh, noteikumiem un, uh, protams, ka tas iekļauj arī Agadir nolīgumus un uh, Palestīna arī ir kandidāte uz tiem. Uh, Tātad konvencija nekāda jaunas, nekādas jaunas elementus marķi, šo preču marķēšanā neieviesīs, bet Palestīnas produktiem būs iespēja izmantot um, preferences, uh, tad, kad viņi tirgosies ar pārējiem uh, vidusjūras valstu dalībniekiem. Vai vēl kāds grib izteikties? Uh, referents? Nē, paldies, saka referents, viss ir skaidrs. Labi, tātad šis jautājums tiks skatīts padomē, un mēs pie tā atgriezīsimies pēc tam. Šis jautājums, protams, ir ļoti svarīgs. Tātad pāriesim tagad pie 22. darba kārtības punkta. Turpin priekšsēdētājs. Jāsaka, priekšstādātais 22. punkts tika pārlikts uz mūsu sanāksmes pēcpusdienas puses, tātad mēs tagad pārējām pie 23. darba kārtības punkta. Nodokļu un attīstība, sadarbība ar jaunatīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās. Tas ir atzinums attīstības komitejai, tā ir atbildīgā komitejā. Mūsu referente eh, atzinuma sagatavotāja Marija Desarnes. Un tad mēs izskatīsim viņas atzinuma projektu. Tas ir attīstības komitejas eh, pašinstīvs ziņojums par eh, Eiropas komisijas aprīļa paziņojuma ekon ir iesaistītā komiteja vakar sanāksmē. Tas tika apspriests un balsojums būs 9. decembrī. Komisijas paziņojuma mērķis ir ierosināt, kā mēs varam palīdzēt attīstības valstīm veidot labu pārvaldību nodokļu lietās īpaši ņemot vērā mainīgo starptautisko vidi. Un mūsu komiteja ir aicināta sniegt savu ieguldījumu ar atzinumu. Un tā tad es dodu vārdu Marielde Sarnes no Alde grupas, lai viņi pastāstītu par savu atzinumu. Liels paldies priekšsādātājs uzskat, ka šis jautājums tiešām ir ļoti svarīgs. Viss ļoti labi zina, ka liberalizācija brīvās tirdzniecības nolīgumi ar attīstības valstīm noved pie dažkārt pie kaut kā laba, citkārt pie kaut kā slikta, jo īpaši saistībā ar valsts ienākumu samazināšanos. Tātad samazinot nodokļu nastu lielā mērā samazinās arī ienākumi valstī, un līdz ar to arī tas ietekmē sociālo jomu šajās attīstības valstīs. Un te vēl jāpiebilst, ka bieži vien samaznot nodokļus, tas uh, ietekmē arī citus nodokļus. Piemēram, pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts pamatoties uz šo muitas nodokli. Bet, ja tas tiek atcelts, tad tas maina arī PVN. Un mums tā ir svarīga prioritāte. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir pēc iespējas labāk uh, pārvaldīt šo muitas nodokļu atcelšanu varbūt tādā progresīvā veidā, un tad jāparedz vēl citi fiskālie līdzekļi, kas lau, ļautu kon, kompensēt šos zaudējumus. Lai panāktu šo mērķi, es domāju, jāatbalsta fiskālās reformas, kas ir nepieciešams tajās valstīs, un arī jāstiprina to fiskālā administrācija, lai šī pārvaldība būtu labāk. Bieži vien tā ir pārāk sarežģīta, tad no vienas puses mums ir jācīnās arī ar, arī ar korupciju, jo bieži vien te tiek izmantot tāda katra paša personīgā ieskata sistēma Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ja mēs runājam par šo efektīvo nodokļu iekasēšanu, tas skaidrs, ka šīm valstīm ir jārod jauni ienākuma avoti, jo tātad šī nodokļu zudums ir jākompensē. Vispirms mēs domājam, ka vajadzētu paplašināt nodokļus ar tādu nelielu nodokli un otrkārt uh, ieguves uh, rūpniecībai ir jāatceļ izņēmums no nodokļa. Un tāpēc mēs runājam par labo pārvaldību. Te, protams, ir jācīnās ar nodokļu nemaksāšanu un ar nodokļu paradīzēm un citiem tādiem līdzīgiem veidojumiem. Un vēl būtu jāveido starptautiska koordinācijas sistēma, kas nodrošinātu lielāku tiesisko paļāvību Un tas attiec arī uz eh, starptautiskiem privātajiem ieguldījumiem. Un ir jāatbalsta viss, kas saistīts ar inovāciju, ar zināšanu pārnesi, lai tiešām veicinātu šo attīstības valstu izaugsmi. Un vēl es domāju, ļoti svarīgi izveidot neatkarīgu pārbaudas sistēmu. Tā precīzi izvērtētu uh, nodokļa atcelšanas ietekmi katrā valstī atsevišķi, un tas ir arī saistīts ar konkrēto nodokļu reformu, un jāpārbauda, cik efektīva arī ir šī nodokļu sistēma, un tāpēc šajā atzinuma projektā man šita ļoti svarīgi ieviest vienu klauzulu, kas paredz obligātu visu šo Uh, izmaiņu pārskatīšanu pēc pieciem gadiem, izmantojot novērtējumu. Lūk, šāds ir mans atzinums, ko mēs esam sagatavojuši attīstības komiteja. Un, protams, esmu gatavu uzklausīt jūsu jautājumus, vai tas būtu mutiski, vai arī grozīnceļā. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad dodu vārdu komisijas pārstāvjiem pārstāvei Martīnai Zarelalovai. Martinam. Jā, acīm redzot, es neesmu Martīnā Zarelova, saka runātājs. Viņa nevarēja šeit ierasties. Jā, es zinu, ka tā rakstīts jūsu dokumentā. Viņa nevarēja šorīt šeit ierasties, bet es labprāt atbildīšu uz jūsu jautājumiem viņas vietā. Lūdzu, sāk priekšstādē pasakiet jūsu vārdu, Žanšārda Likod. Es esmu no Tirzniecības ģenerāldirektorāta. Būtībā komisija piekrīt vispārējiem šai atzinumā paustajiem principiem, bet eh, es tikai gribētu vēl pastāstīt, kas mums šķiet svarīgi, runājot par muitas nodokļu atcelšanu. Jūs sacījāt, ka tas būtu jādara progresīvi, mēs tam pilnīgi piekrītam jo vispirms ir jānorāda, ka muitas nodokļa atcelšana attiec tikai uz importu no Eiropas Savienības un arī tas neatiec uz visiem produktiem, visām precēm. Te būtībā 20% no produktiem ir tie, uz kuriem tas attiec un arī runājot par citiem, citiem nodokļiem, apmēram 85% citu nodokļu tiks atcelti Un uh, tas uh, sakrīt ar uh, nolīgumiem, par kuriem mēs spriedām jau agrāk. Un runājot par izvērtējumu ik pēc pieciem gadiem, tas ir princips, par kur mēs iestājāmies jau saistībā ar Kotadivārs nolīgumu. Un citi jautājumi arī varētu tikt uzdoti. Mēs jau attīstības komitejā arī par tiem runājām. Paldies! Vai komisija turpina priekšstādātājs varētu lūdzu turpmāk pēkšņi nemainīt savus pārstāvjus mūsu sanāksmēs? Labi, tad eh, sāksim diskusijas. Ēnu referenti, lūdzu, Ganja Kaspari no Tautas partijas, lūdzu. Um, Dārgie kolēģi, Es uzskatu, ir ļoti labi, ka mēs izskatām šo jautājumu šai komitejā. Jo daudzos gadījumos es esmu piefiksējis, ka tad, kad uh, tiek mainīta nodokļu politika daudzās valstīs, kur ir problēma, īpaši Āfrikas valstīs, tad uh, ziņojumos tiek secināts, ka ir problēma ar nodokļu sistēmu vai tā vispār trūkst šajās valstī, tad es domāju, ka referents ir izdarījis ļoti labs priekšlikums, nāc klājā labai priekšlikumu. Ir daži jautājumi, kurus es gribētu, lai kolēģi savā labai libā izskata, bet te ir galvenais ir šāda lieta. Kā mēs šo diskusiju varētu vērst tā, lai mēs nodrošinātu vērtīgas nodokļu sistēmas, lai tās veicinātu varbūt mēs to varam uh, skatīt AKK sanāksmēs. Un, kad attīstības komitejas pārstāvļi dodas vizītēs, tad varbūt arī šī delegācija varētu skatīt šos jautājumus. Mm, skaidrs, ka nākotnē arī tur būs nodokļi jāmaksā, un tātad šī nodokļu sistēma ir jāmaina. Un tad, ja jums tagad tiek mainīta šī sistēma, tad iespējams, ka jūs turpmāk negribēsiet nodokļus maks maksāt. Jautājums ir, kādi šeit tiek izraisīti kropļojumi. Tad, kad eh, mēs mēģinām izvērst eh, uzņēmē darbību tur, es domāju, ka nabadzīgo cilvēku interesē šajās nabadzīgajās valstīs eh, šī situācija būtu jāatrisina Āfrikā. Paldies! Paldies, Helmut Šulcs no Goja! Paldies. Priekšsēdētāja kungs, arī es vēlētos pirmkārt pateikties referentei un pateikties par to, ka viņi ir izstrādājuši šo dokumentu. Patiešām šeit mēs runājam par ļoti smagu problēmu, īpaši saistībā ar AKK valstīm tiešām mēs atbalstītu šos priekšlikumos, sakot runāt par sociālo dempingu un attīstību citās valstīs, tas tiešām ir liels izaicinājums. Mums vajadzētu pārdomāt to, vai arī mēs, kā INTA komiteja, varētu vēlreiz pārdomāt šo jautājumu un noteikti uzsverot to, uh, ka investoriem noteikti būtu jāizrāda lielāka atbildība, un viņiem ir noteikti jāparāda tas, ka viņi maksā nodokļus. Un tajā pašā laikā mums ir jārada šis mehānisms uh, par, par nodokļu uztveri šajās valstīs. Galu galā Parasti mēs šeit runāsim par Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas bieži vien ir saistīti ar korupcijas skandāliem AKK valstīs. Bieži šie uzņēmumi tiešām veic lielus maksājumus kor korupcijas virzienā, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Tas ir kas tāds, ar ko Eiropas Savienībai vajadzētu cīnīties. To varētu nosaukt arī par kapitāla aizplūšanu, kad uzņēmumi nevēlas nomaksāt šos nodokļus. Noteikti šis jautājums ir saistīts arī ar nodokļu paradīzēm un korupciju jaunatīstības valstīs, un tas tiešām ir jautājums, ka mums būtu īpaši jāpievēršas. Ceturtais jautājums ir saistīts ar nodokļu taisnīgumu. Sociālais dempings. Tas tiešām uh, konkurētspēju samazina un, un izkropļo. Paldies, vai vēl kāds runātājs, kurš vēlētu izteikties? Tad es došu vārdu atka, uh, referentēji, lai varētu izteikt noslēguma piezīmes. Je, je suis tout à fait d'accord avec les sujets qu'ils ont Pateicos kolēģiem, kas izteicās, viņi norādīja uz pareizajiem aspektiem. Es domāju, ka laba nodokļu pārvaldība ir ļoti būtiska, un eh, Āfrikas attīstībai šīs sistēmas reforma ir eh, ļoti būtiski, lai mēs arī sniegtu atbalstu vismazāk aizsargātajām sabiedrības eh, daļām, un katrā ziņā es piekrītu tam, ko sastīja Gaspārī kungs un Šolca kungs, un šim principam būtu jādarbojas ne tikai Āfrikas valstīs, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ja mēs to piemērojam citiem, tad mums tas arī jātiecina uz sevi pašu. Un es domāju, ka šajā atzinumā būtu jāatgādina arī to, ka mēs nevaram atbalstīt paradīzes, nodokļu paradīzes un jo īpaši ņemot vērā G20, kur arī tika, kur izskanēja apņemšanās cīnīties ar nodokļu paradīzēm, tā tāda bija nostāja pirms diviem gadiem, bet tagad nekas īsti nav mainījusi, mainījies praksē, un tāpēc šis jautājums ļoti svarīgs. Un vēl pāris vārdi par komisijas sacīto. Jūs runājat par pakāpeniskumu, kas jau ir paredzēts, jā, tas ir ļoti labi, bet es domāju, ka vēl ir ļoti svarīgi ņemt vērā šo novērtējumu principu. Tiešām katra valsts atsevišķi ir jāvērtē. Jo varbūt tad šīs valsts šajos jautājumos būtu mazāk politiski iekrāsotas. Katrā ziņā, ja mēs eh, šo izvērtējumu neīsenosim, tad vairums valstu nebūs, eh, negribēs piekrist mūsu priekšlikumam. Tātad mums jārīkojas saprātīgi. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs, ļoti interesantas diskusijas. Un atzinuma, tad ziņojuma pieņemšana ir paredzēta šī gada decembrī. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. oktobris. Tātad 28. oktobris 18. Tātad šīs, šī rīta sanāksme ir beigusies, un iemesls, kāpēc mēs tik agri beidzām, ir tāds, ka mēs esam atlikuši trīs darba kārtības punktus ļoti svarīgās diskusijas par 2020. gada stratēģiju, par šo ziņojumu. Mēs tam bijām paredzējuši vienu stundu un arī uzklausīšana par investīcijām. Tāpēc es atkārtošu, nākotnē es būšu mažāk, mazāk dāsns, um, kad man lūgs kaut ko atlikt. Un vēl paziņojums ir tāds, ka pēcpusdienā šī sanāks turpināsies citā telpā 5Q2, tātad 5G2. Tātad vēl es gribētu norādīt, ka diskusiju eh, secība pēcpusdienā būs 22. jautājums, tad, 20, tad eh, beznodokļu režīmu piemērošana noteiktām aktīvām farmaceitiskām vielām. Pēc tam 24. punkts vispārējo e, produktu drošības un tirgus uzraudzības direktīvu pārskatīšana 26. punkts e, radošo industriju pārskatīšana, 27. ziņojums, sajūs, ziņojums, 28. punkts, industriāla politika globalizētai zonai, Un 29. punkts ar. Um, un tad 30. punkts apmaiņa, viedokļa apmaiņa par Indiju, uh, par uh, tirzniecības attiecībām ar Indiju, ņemot vērā uh, augsta līmeņa sanāksmi. Tā tad tiksimies pēc pusdienām. Lielas paldies par jūsu darbu. Vislabāk! Viņam ir ārkārtīgi stipri. Jāuz uzskatīt pa vidu un viņš neklamējās.